balsošanas man ir paziņojums. Apvienotās karalistes atbildīgās iestādes ir ziņojušas parlamentam par Daniela Daltona ievēlēšanu aizstājot Filipu Bredbornu. Eh, kas stājas spēkā no 2015. gada 8. janvārī. Saskaņā ar 7. panta 1. punktu aktā par parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlošanās un 4. panta 1. punktu reglamentā Daniela Daltons kungs eh, stājas eh, savā amatā no 2015. gada 8. janvāra un es gribēju norādīt, Eh, sveikt mūsu jauno kolēģi, norādīt, ka saskaņā ar reglamenta 3. pānta 2. punktu eh, līdz viņa dati tiek pārbaudīti un eh, lēmums netiek apstrīdāts. Daltona kungs ieņem savu vietu parlamentā, tā struktūrās un bauda visas ar to saistītās tiesības. Ja vien viņš ir parakstījis deklarāciju, ka viņš, viņa uh, amats, uh, ka viņa